Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je. Labrīt, cienītās dāmas, godātie kungi, kolēģi. Līdz ar to sāku šodienas sēdi. Un pirmais darba kārtības punkts ir Vincenta Pejona ziņojums Savienība vidusjūrai. Dodu vārdu referentam četras minūtes, lūdzu. Es sākšu ar to, ka pateikšos, ļoti, ļoti sirsnīgi pateikšos uh, visiem kolēģiem, kas ir piedalījušies uh, šajā darbā, kas ir patiesi tāds uh, kolektīva darbs. 28 kompromisi ir izstrādāti, kompromisi ir vērst uz tādas strateģiskas strateģiska skatījuma izveidi šim eh, ziņojumam par eh, Savienību vidusjūrai. Es gribu pateikties, eh, ļoti sirsnīgi pateikties Ivo Vaigalam, liberāļi Elēnai Flotrai un atzinumu sastādītājiem, kā arī tautas partijas manam kolēģim un arī Savēlas kungam no Rūpniecības komitejas. Mūsu skatījumā būtiski ir tas, ka uh, Jāsaprot, ka ir tāds strateģisks izaicinājums Eiropai. Tas nozīmē, ka runa nav tikai par to, ka mēs domātu, ka dienvidiem mēs esam vajadzīgi, bet ka arī mums ir vajadzīgi un īpaši šajā krīzes laikā. Ja mēs ilgtermiņā skatāmies, ja mēs vēlamies ilgtspējīgu izaugsmi pasaulē, kas ir multipolāri organizēta, tātad tad mums arī ir nepieciešami uh, dienvidu partneri. Šādā veidā Eiropai jāiesaistās un jāstrādā, lai veidotu savienību vizus jūrai, lai radītu miera, drošības, labklājības uh, uh telpu 800 miljoniem iedzīvotāju un to nospraust par ilgtermiņa darbības prioritāti. Un šī kopējā grība ļauj mums apvienoties, jo mēs zinām, ka šie ekonomiskie izaicinājumi, demogrāfiskie izaicinājumi, kā arī ģeopolitiskie, ar kuriem saskaramies, tāpat kā sociālajie un arī kulturālie uh, eh, punkti, uh, norāda uz to, ka mēs esam spējīgi strādāt ar vidusjūras uh, piekrastes valstīm. Uh, mēs varam apvienot mūsu spēkus, mūsu civilizācijas spēkus. Parlaments ir strādājis zinot uh, tās, uh, kādas ir problēmas, veidojot savienību jūr, vidusjūrā jau divu gadu uh, garumā. Konflikti jautājumi ir bijuši un arī attiecībā uz dienvidiem, bet mēs gribējām ar tādu izšķirību noteikt to, ka Savienība vidusjūrai šis konkrētais uh, projekts un paritāte starp ziemeļiem un dienvidiem visās lēmēju institūcijās, kā arī iespēja tikties kopā, uh, piemēram, izrēliešiem un palestīniešiem, ir bijusi laba metode, lai dotu savu uh, ieguldījumu šo uh, konfliktu risināšanai. Un ka no uh, Savienības vidas jūrai nevajadzētu jautāt, lai tā sakot visiem mērķiem vienā un tajā pašā laikā. Ir jākoncentrē uzmanība uz konkrētām aktivitātēm. Runājot par šo projektu, un es patiesi vēlos, lai uh, valsts valdība vadītājs, uh, vadītājs sēd uh, 7. jūnijā Barcelonā. Uh, no parlamenta saņemtu tādu ļoti spēcīgu vēstījumu ar domu iesaistieties, ir nepieciešams, lai šī galotņa tikšanās būtu veiksme. Mēs esam norādījuši uz to ceļu, kāds mūsu skatījumā ir nepieciešams. Ir jāpārvar noteikti šķēršļi, un to starp ir arī finanšu un ekonomiskās uh, problēmas. Tādēļ Eiropas parlaments vēlas, lai būtu Eiropas Savienības finanšu saistības, uh, uh, lai varētu risināt jautājumus. Īpaši 2007.-2013. finanšu perspektīvu uh, laikā tas, kas vēl paliek, un uh, no 2014. līdz 2020. gadam, lai tas jautājums arī tiktu ieskatīts un risināts, lai mēs ilgtermiņā varētu pievērsties tiem lielajiem projektiem, kādi mūs sagaida. Mums ir jāuzlabo ekonomiskā, juridiskā vide, mums ir jāstrādā, lai reģionālā attīstība uzlabotos. Tāpat ir nepieciešams, lai ekonomisko jautājumu starpā būtu jauni politiski uh, nostādījumi. Tādēļ mēs vēl, vēlējāmies izglītību, sadarbību kultūras jomā, cilvēka tiesības un sieviešu tiesības īpaši izcelt. Priekšsēdētājkungs noslēgumā Eiropas, Eiropai krīzes laikā jāskatās ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Mums jāuzņemas mūsu atbildības, un mums ir nepieciešama mūsu dienvidu partneri. Paldies! Merci, merci, Pion. Nyní komisārs. Paldies. Uh, mm. Tagad nākošais runātājs komisārs Fūle. Děkuji, pane předsedající. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie deputāti, man ir liels gods uzrunāt jūs eh, šodien par šo jautājumu un par eh, Vincenta Pejona kunga sagatavoto ziņojumu. Šis būtiskais Eiropas parlamenta ieguldījums ir ļoti saulēcīgs, jo tas iezīmē galvenos izaicinājumus, ar ko Eiropas Savienība saskars un saskarsies vidusjūras reģionā turpmākajos mēnešos. Un es piekrītu Pejona eh, kunga teiktajam no pat uh, ievad uzrunā. Lisabons līgumam stājoties spēkā Eiropas Savienībai ir pastiprināta un, un izteiktāk institucionālā identitāte, lai darbotos pasaules arēnā. Tajā pat laikā vairum vidusjūras reģionu valstu valdības ir izvirzījušas ļoti ambiciozus mērķus, kas saistīti ar ekonomikas reformām un Eiropas kaimiņu valstu politiku pārveido attiecības starp Eiropas Savienību un mūsu vidusjūras kaimiņiem. Kopš 2004. gada politiskais konteksts ir uzlabojies. Tirdzniecība ir divkārt palielinājusies, un to pavada vēl liberalizācijas process un uh, norma konverģence. Eiropas Savienība tiek piešķirt mūsu partneriem atbilstoši viņu vajadzībām, un arī finanšu asignējumi ir būtiski palielinājušies. To mēs esam panākuši divpusējās attiecībās, tomēr vidusjūras reģionā vairāk nekā citur mūsu divpusējo attiecību tīkls starp Eiropas Savienību un atsevišķām e, e, vidusjūras reģionu dalībvalstīm ir jāpapildina ar dienvidu, dienvidu integrāciju, sadarbību un ekonomiskās reģionālās telpas izveidošana. Šī ekonomiskā integrācija var dot būtisku ieguldījumu, tāpat kā nacionālās reformas, lai veicinātu investīcijas un ekonomikas pieaugumu, samazinot šo labklājības plājas starp Eiropas Savienību un mūsu dienvidu kaimiņiem, tajā pat laikā nodrošinot arī lielāku saliedēšanos ap mūsu kopējām vērtībām un demokrātisko praksi. Dienvidu dienvidu as integrācija un starp reģionālo integrāciju projekts, kā agad ir um, brīvās tirzniecības nolīgums, ir izšķiroši svarīgi, lai izveidot 5 miljonus jaunu darba vietu, kas ir nepieciešams eh, reģionā dzīvojošiem jaunajiem cilvēkiem. Parīzē uzsāktais 2008. gadā ir devis jaunu stimulu Eiropas un Vidusjūras reģionu partnerības attīstīšanai, iezīmējot kopīgu atbildību, partnerību caur koprezidentūru šo sistēmu un konkrētiem projektiem kā arī tehnisko sekretariātu, kas veicina reģionālo integrāciju un investīciju piesaist. Kā mēs visi zinām, šī procesa īstenošana um, būtiski palielināja um, sas, saspringtā situācija austrumos, bet, kā mēs zinām, ir uzsākt sarunas starp Izraēlu un Palestīnas varas iestādēm, un tagad uh, ir pavīdējusi cerība, ka politiskā situācija reģionā varētu kļūt labvēlīgāk sadarbībai. Ņemot vērā būtiskos globālos izaicinājumus, kā piemēram starptautiskā ekonomikas un finanšu krīze, klimata izmaiņas, energodrošība. Vidus eh, jūras valstu savienībai būs jārisina arī politiskā situācija tuvējos austrumos un eh, būs jānodrošina eh, reāli šīs savienības darbība, kā arī jārezumē tas, kas ir paveikts kopš 2008. gada. Mums vajadzētu domāt arī par politiskās um, gribas uh, pārvēršanu praksē, lai nodrošinātu uzplaukumu un mieru vidusjūras reģionā. Lai to nodrošinātu, partneriem ir jāraugās uz to, kā šī savienība nākotnē varētu attīstīties un kāda varētu būt praktiskie sasniegumi konkrētu projektu formātā eh, izaugsmas un jaunu darbiet radīšanā. It īpaši jaunie cilvēki eh, prasa, lai viņiem dotu jaunas darba vietas un jaunas iespējas. Viņi arī pieprasa demokrātisko principu ievērošanu Uh, mēs kā atbalstu varētu sniegt izglītības iespējas un vieglākas pārvietošanās iespējas. Šos mērķus nevienmēr ir viegli sasniegt, bet viņiem vajadzētu gūt labumu no mūsu kolektīvās rīcības. Ja mēs realizējam praktiskus projekts, kā piemēram ūdens, pārtiks, energoresursu pieejamība, uzlabot uh, civilās aizsardzības spēja, tad tas ir mūsu tautu interesēs. E, Vidusjūras reģionu valstu savienība mm, apvieno sevi nevalstiskās organizācijas, universitātes, pilsonisko sabiedrību, jaunos cilvēkus un e, viņi e, kļūst par šīs ekonomiskās attīstības un sadarbības e, centru un galveno interesēto pusi, nodrošinot vēlēto pārstāvju pilnvērtīgu iesaistīšanu šajā procesā. Tādēļ komisija uzskata, ka Šī spēcīgi izteiktā parlamentārā dimensija pastiprina šīs partnerības eh, demokrātisko leģitimitāti. Vidusjūras reģiona parlamentārās asamblējas loma ir eh, jākonsolidē un tās darbs ir labāk jāsaskaņo ar citiem, citām partnerības struktūrām. Mēs zinām, ka šī savienība tiks vērtēta pēc tās spējas realizēt konkrētus projektus reģionā. Energostarpsavienojumi, um, jūras maršruti, lai savienotu Dienvidu vidus jūras ostas ar Eiropas ostām, vai arī vidusjūras reģiona sals um, enerģijas izmantošanas um, šīs uh, iekārtas varētu nodrošināt atjaunāmās enerģijas izmantošanu. Lai to izdarītu, mums ir jāpiesaist privātais sektors un lielākās finanšu institūcijas, bet, lai to izdarītu, mums ir nepieciešams viens katalizators. Tas ir Eiropas Savienības sekretariāts vidusjūras reģionam. 43 uh, eh, vidusjūras eh, partneri kopīgi strādāja vairākus mēnešus, uh, lai uh, ieceltu ģenerālsekretāru, izveidotu sekretariātu un apstiprinātu nepieciešamo budžeta sekretariāta darbībai. Mūsu attiecību centrā ir vēlme nodrošināt drošību, izaugsmu un stabilitāti reģionā. Un tajā pat laikā mēs esam pārliecināti, ka mēs piedalāmies daudz ambiciozākā projektā. Mēs veidojam reģionu, kurā valda miers un kur cilvēki saliedējušies ap kopīgiem mērķiem un vērtībām. Es esmu pārliecināts, ka ar Eiropas eh, Savienības parlamentu, Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu un mūsu partneru parlamentu atbalstu un ar vidusjūras reģionu valstu parlamentārās asamblējas atbalstu, mēs šo uzdevumu izpildīsim. Paldies komisāru kungam. Nākamā runātāja Desarnēša kundze. Paldies. Jā, protams, uh, Barcelonas tikšanā vēl nav pilnīgi droša, un, protams, kā arī konflikts starp Palestīnu un uh, Izraēlu uh, eksistē. Bet mūsu darbība ir vienīgā, kas var veicināt uh, sadarbību dienvidu reģionā un uzlabot uh, šo dialogu. Uh, Mums ir jātīsta ekonomiskās saites, kultūras projekti un ir vajadzīgi konkrēti projekti, kas iesaistītu pēc iespējas vairāk valstu. Un šādā izpratnē mums jādara viss, lai veicinātu investīcijas privātas un arī valsts. Eiropas Savienībai jāveicina sava loma kā investētājiem, jāizmanto liberalizācijas procesi un arī jāveido jauns paveids uh, līgumu. Agadirs līgumu jāpaplašina, lai labāka apmaiņa notiek dienvidu dienvidu virzienē. Un par lauksaimniecību. Lauksaimniecībai uh, jānodrošina pārtiks apgāds, un mēs zinām visi, ka enerģijas izaicinājums ir ārkārtīgi būtisks. Uh, ir nepieciešams attīstīt šos uh, projektus, neskatoties uz uh, problēmām un sarežģītībām, un neskatoties uz uh, to, neskatoties uz problēmēm, steidzami ir jāat uh, jauno uh, šīs uh, kopējās darbības uh, visi ietvari. Paldies! Paldies tagad Cavels kundze, paldies priekšsēdētājiem! Mūsu ziņojumā par Eiro vidusjūras tirgu mēs konstatējam, ka ir jāizveido pamat infrastruktūra, kas dos satvaru tautsēmniecības attīstībai. Un tas vēl jo svarīgāk kļūst ekonomikas krīzes apstākļos ir nepieciešama kohēzija eh, un vēl jau vairāk eh, kontinentu dienvidos. Tas vienmēr jāpatur prātā. Savā ziņojumā es īpaši uzsvaru SLNG, kas var dod īstermiņa stimulus ekonomikas attīstībai vidusjūras reģionā, ne tikai uh, Uh, raugoties uz īstermiņu profitiem. Uh, tātad mums ir uh, atjaunīgā enerģija jāveicina, kas ir svarīga nozara vidusjūras reģionam. Savienības politika Ziemeļa Eiropas enerģija, tas ir labi strukturizēts, bet komisāra kungs ir viena tāda, viena eh, tāda problēma attiecībā uz um, šo dienvidu uh, kaimiņu valstu politisko iekārtu. Paldies, un tagad politisko grupu vārdu uh, dā runās uh, Jana Kūkundze, uh, PP. Paldies Pejona kungam un arī pārējo uh, komisiju atzīmes sagatavotājiem. Uh, Vidzjūras reģionas ziņojums ir e, svarīgs, it īpaši tādēļ, e, ka mm, tas ir vērsts uz tādiem mēķiem, kas var būt ļoti nozīmīgi. Ir ļoti būtiski, ka tiek paredzēts pietiekošs budžets finanšu uh, plānā, lai sekretariāts, kas atrodas Barcelonā, varētu kārtīgi strādāt. Un tāpat laikā nedrīkst tikt apdraudēts Savienības kopīgais mērķis, tātad cilvēktiesība attīstība šajā reģionā, tirdzniecības attīstība, enerģētikas jautājumi ir svarīgi, un tam visam ir jānāk par, labam, par labu gal galā tautām, kas dzīvo šajā reģionā. Jā, un priekšsēžkungs, mēs šeit neredzam Spānijas prezidentūras pārstāvis šodien. Mm, patiesībā jau viņiem būtu jābūt īpaši interesētiem vidusjūras reģionā. Tādēļ es pārsteigtu viņus šeit neredzēt. Padomē darētu tomēr uzklausīt, kas mums ir sakāms, kas referentiem ir sakāms, kas debatēs izskanēs. Mēs taču cenšamies pārvarēt eh, zināmas problēmas, un uz šī pamata tad programmas varētu tikt virzītas eh, veiksmīgāk nekā tas ir bijis pagaidnē Jāpiemina arī Izraels un Palestīnas attiecības, Vidusjūras Savienība var dot arī šeit pozitīvu ieguldījumu, sekretariāta uh, ierēģi var strādāt šo konfliktu risināšanas labad. Un augstie pārstāvi. Priekšsēžkungs Mums ir jādod arī vēstījums par demokrātisko attīstību, par vīriešu un sieviešu vienlīdzību, par pilsoniskās savienības izveidu arī Ziemeļā Afrikas valstīs. Paldies. Nākamais eh, sociālistu demokrātu vārda Obiels kungs, priekšsēžu kungs. Šajā ziņojumā vislabāk man patika tas, es gribētu arī kolēģi jau apsveikta šo ziņojumu, ka tas ir ļoti precīzs, ļoti konkrēts dokuments. Un cerams, ka e, tāds arī būs tikpat konkrēts un precīzs mūsu darbs vidusjūras reģionā. Mums ir jādod atbildes uz būtiskiem jautājumiem 7. jūnijā cerams notiks šī valstu un valdību vadītāja sanāksme Barcelonā, lai šīs eh, prioritātes vēlreiz nospraust, kas jau Pējona ziņojumā ir eh, pieminēts. Tagad par politisko kontekstu. Eh, Savienība vidus jūrai nedrīkst tikt paralizēta vidz, tuvo austrumu eh, konflikta ietekmē, eh, bet tā to nevar arī ignorēt. Ir jādod ieguldījumi šī konflikta risināšanā otrkārt. Ir jāizrauga labi projekti profesionāli inteliģentā eh, ceļā, un tie ir arī labi jāimplementē. Treškārt, ir jāparedz nepieciešamais finansējums. Ceturtkārt, ir jārod sinerģijas efekti starp Savienību vidusjūrai un pārējām ES struktūrām. Tie ir četri galvenie izaicinājumi. Šie jautājumi ir jāatrisina, un ziņojums ir labs uh, uh, jā, ceļrādis uh, šādu risinājumu rašanai. Paldies! Un tagad liberāļu demokrātu vārdā Vaigla kungs divi ar pus minūtes. Paldies, priekšsēžu kungs, komisāru kungs, Füle. Vispirms gribētu pateikties eh, Pejona kungam par ļoti konstruktīvs, atvērtu un kooperatīvu, nu, tādu veiksmīgu sadarbību Un rezultāts ir šis ziņojums, kas ir interesants ne tikai mums, kas pie tā strādājam, bet arī citiem. Runa ir par jomu, kas ir ļoti dinamiska, par reģionu, kas ir bijis ļoti dinamisks e, jau izsenis. Un tagad e, šis ir ļoti problemātisks reģions, bet mēs tās vēlamies atrisināt. E, Savienība vidusjūrā ir svarīgs projekts. Diemžēl tas nevirzās tik strauji, kā mēs vēlētos. Mēs gribējām redzēt, ka sekretariāts Barcelonā ātri izveidotos un uh, prioritārie projekti tiktu virzīti ātrāk. Tiem ir jābūt tieši šiem projektiem uh, Savienības dzinēja spēkam jāatzīst, ka ir dažni atrisināt politiski jautājumi, piemēram, palestīniešu jautājums kā arī Rietumsahāras neatrisinātais jautājums, Rietumsahāras status. Tāpēc eh, ir jāveicina dialogs, eh, savstarpējā uzticēšanās reģionā. ES projekts var dot būtiski ieguldījumu, un es vēlētos, ka visas puses to arī atbalstīt. Mēs varam būt viens no spēlētājiem, kas var palīdzēt problēmas risināt šajā reģionā. Gal galā mums ir jāraugas uz nākamām paudzēm, tām ir jāsniedz atbalsts, ir jānotiek studentu, skolēnu apmaiņai, izglītības iestādēm jāsadarbojas kultūras iestādēm. Tas veicinās savstarpējo sapratni un saiknes. Paldies, Vaigl kungs! Nākamā runātāja būs Bernaba Tūkuns, 2,5 minūtes. Merci! Uh. Paldies, priekšstādātāja kungs. Dārgie kolēģi! Savienība vidas jūrē nav bijusi nekad tik ļoti vitāla uh, mūsu savienībai kā uh, pat laban. Un mēs atbalstam katrā gadījumā VRVS. Tas ir vairāk nekā tikai brīva apmaiņas zoma. Tā ir savienība, kas balstās uz kopēju civilizāciju, kas balstās uz kopēju pamatvērtību atzīšanu. Mūsu sa, uh, biedrība ir pievērusies arī uh, un skatās arī uh, uz to, ka palestīnas iedzīvotāji ir uh, padzīti, nogalnāti, to izdarījuši izrēlieši, un Eiropas Savienība nav rēģējusi. Uh, Mums ir jāatzīst uh, Palestīnas valsts atbilstoši starptautiskajām tiesībām, uz kurām balstās mūsu demokrātijas. Nākošo nedēļu laikā uh, parlamenta oficiāla uh, delegācija dosies uz gāzes joslu, lai saprastu, kādēļ tā palīdzība, ko Eiropieši nosūta uh, Palestīnai simtiem miljonu eiro apmērā nenonāk līdz skolām un slimnīcām Gazā. Es tur biju pagājušā gada vasarā. Es esmu šokēta, zinu, eh, uzklausot to, kā AFET eh, komitejas priekšsēdētājs neinfējot eh, dalībniekus. Es esmu, piemēram, AFET delegācijā. Ir nolēms nedoties uz gāzes sektoru ar mūsu delegāciju pēc Izraels vēstniecības rīkojumiem. Mūsu komitejas priekšsēdētājs, ignorējot gāzi, diskreditē visu parlamentu, uh, parlaments savukārt uh, rezolūcijā ir uh, pieņēmis uh, lēmumu, ka gāzes iedzīvotājs nedrīkst bloķēt, un to pat labam dara uh, uh, Izraels armija. Uh, blokādi jāpārtrauc nekavējoties. Mums, man jāatgādina šī eh, rezolūcija. Šāda apstākļa kontekstā es prasu Albertīnī kunga aptkāpšanos no AFET komitejas priekšsēdētāja amata. Es esmu deputāta šai delegācijā, jo viņš neatbilst ne prasībām, ne eh, tam, kā jādara šis eh, darbs. Mēs nevaram atteikties at. Uh, virzīt tos, kas ir eh, izvēlējušies doties pa miera ceļu, nevis pa kara ceļu. Un vēl. Dienvidu upuri ir eh, smagi skārti mūsu migrācijas eh, politika nav turpmāk akceptēja. Mums ir jāļauj attīstīties un jāveicina mobilitāte. Būsim uzticīgi mūsu uh, projektam, mūsu vērtībām. Mēs varam būt lepni uh, mūsu tautu pārstāvi. Merci. Next speaker is. Tālāk nākamais runātājs Mājer kungs, divas minūtes, goja grupas vārdu. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. OFM ir noteikti šķēršļi, kas ir eh, jāpārvar, un es gribētu aicināt Eiropas Savienību un visas tās institūcijas rīkoties izlēmīgi attiecībā uz šo šķēršļu pārvarēšanu un pirmkārt jau ne, neizmantot spēku. Uh, Te ir jārunā par Palestīnas konfliktu mierīgu noregulēšanu un Izraels valdība sistemātiski pārkāp starptautiskos nolīgumus, Neapolas nolīgumu, tālāk ir, ir uh, Rietuma uh, Sahāras um, konflikta problēma un Ziemeļkīpras militārā okupācija. Tie visi ir jāuzskata kā šķēršļi. Un es domāju, ka normāli šis sadarbības process nevar virzīties tālāk uz priekšu, kamēr šie šķēršļi nav mm, likvidēti. Tādēļ mūsu grupa aicina ieguldīt lielāku enerģiju šo uh, situāciju, šo problēmu atrisināšanā, kas attiecās uz partneriem, kas neievēro starptautiskās tiesības, tad šeit ir jārīkojas ļoti izlēmīgi. Bez tām e, šī sociālā nevienlīdzība un uh, arī uh, labklājības atšķirības uh, arī un šī asociācija asimetrija ir ļoti būtisks eh, aspekts, bet ja mēs gribam šo asimetriju atrisināt, tad mums vajag um, pārskatīt tos tirzniecības līgumus, kur netiek ievērot papildināmība un solidaritāte, jo problēma ir tā, ka daudzas valsts vidusjūras reģionā reāli dzīvo trūkumā un nabadzībā, un viņiem ir nepieciešama šī praktiskā solidaritāte. Tādēļ es domāju, mūsu loma Palestīnas, Rietum-Sahāras konfliktos varētu um, būt daudz izteiktāk, bet ja runājam tieši par Rietum-Sahāru, tad tur Eiropa vispār nedara neko. Tas pats arī attiecās uz uh, nostāju Marokas jautājumā. Paldies, Salafrakus kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties referentam pie Jona kungam par ļoti labo ziņojumu, ko viņš ir izstrādājis. Tas ir zināms, ka vidusjūra ir punkts, kur saskaras, jeb reģions, kur saskaras daudzas kultūras. Šis reģions ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet, protams, ka šādā uh, vietā ir arī konflikti, un tas jau daudz gadus. Klimata pārmaiņas ir ļoti nozīmīgas, ekonomiskās pārmaiņas, integrācija, vīdes problēmas. Uh, Es uzskaitu šeit tikai dažas problēmas, kuras uh, skar Eiropiešus un skar arī visus tos iedzīvotājus, kas dzīvo ap vidusjūru. Īpaši jāuzsver nelegālā ieceļošana. Mums ir nepieciešama robežu efektīva kontrola vidusjūras valstīs. It, īpaši tas uh, jāsaka par Grieķiju un Itāliju. Tās ir galvenās mērķa valsts nelegāliem ieceļotājiem. Ikdienu uh, Uh, jācīnās pie robežām. Bez tam jāuzsver uh, pastiprināt sadarbību energo sektorā. Ir labāk jāizmanto atjaunīgie energo avoti un jāveido enerģijas programmas vidusjūras savienības attīstībai. Paldies! Bontas kungs nākamais, lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! 2008. gadā Francijas prezidentūras laikā Sarkozī kungs teica, ka viņš grib izveidot šo uh, vidusjūras reģionu valstu savienību, kas dotu jaunu stimulu Eiropas un vidusjūras valstu sadarbības veicināšanai. Šie mēķi ir balstīti uz kopīgu vērtību savstarpēju atzīšanu. Tas ir demokrātija, tiesiskums, laba pārvaldība un cilvēktiesību ievērošana. Var jau runāt par kopīgām vērtībām, ja tādā valstī kā Maurīcija, piemēram, nav, no, netiek nodrošināta reliģiskā brīvība, kas attiecās uz konstitūcijām, tad atsevišķās valstīs ir reāla diktatūra. Eh, arī Marokā netiek ievērotas cilvēktiesības. Es šeit varētu um, nosaukt ļoti, ļoti daudz valsts, bet šķiet man uzstāšanās eh, atvēlētais laiks tam nebūs pietiekams. Mums izveidotie eh, sadarbības līgumi uh, paredz arī cilvēku brīvu pārvietošanos, bet Mēs nevaram sagaidīt, ka Eiropa varētu pārēsties par Arābiju. Ja mēs gribam brīvu vidusjūras reģionu, tad atcerieties, 95. Eh, gadā tika pieņemta Barcelonas deklarācija, 2005. gadā tā tika vēlreiz apstiprināta. Uh, bet ņemot vērā to, ka Eiropas nodokļu maksātājiem bija jāmaksā miljārdi šī procesa finansēšanai, tad es gribētu teikt, ka tas ir izgāzies, nekas reāls nav sasniegts un tādēļ vajadzētu beigt šo naudas šķiešanu. Paldies! Paldies, Jakolīno kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Vidusjūras reģiona valstu savienība atspogļo to, ka Vidusjūras reģions Eiropas Savienībā ir svarīgs. Mēs nevaram, protams, ignorēt uh, reliģisko mantojumu, uh, vides problēmas. Un uh, daudzas lietas var atrisināt tikai tad, ja visas valsts vidusjūras reģionā sadarbojas. Ja mēs eh, paskatāmies uz Barcelonas procesu, tad mums ir jāvirzās uz priekšu. Eiropai ir nepieciešams izrādīt lielāku apņēmību un ir jāievēro arī nolīgumi ar trešajām valstīm vidusjūras reģionā. Te iet runa par svarīgiem infrastruktūras objektiem, kā piemēram ostas. Bet, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz lauksaimniecību vidusjūras reģionā, tur ir jānodrošina ilgtspējīga attīstība. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešama vienāda spēles noteikumi. Mums ir jānostiprina arī pārvaldība attiecībās ar vidusjūras reģionu valstīm, un ir vēlreiz jāpasvītro sadarbības principa ievērošana visās jomās veicinot arī uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti, nodrošinot nepieciešamās garantijas. Es gribētu teikt, ka komisija uh, aizstāv mūsu pozīciju, un tas ir tikai leģitīmi. Paldies! Paldies! Nākamais eh, pancēri kungs lūdzu. Paldies priekšsēdi! Es domāju, ka mēs e, spēram būtisku solus priekšā šā ziņojuma apstiprināšanu. Mm, tam būs liela nozīme arī raugoties uz Barcelonas galotņu sanāksmi 7. jūnijā, kas varētu kļūt sarežģīt, ņemot vērā uh, grūtās attiecības starp izrēliešiem un palestīniešiem, kā arī uh, Eh, ņemot vērā neskaidrību attiecību uz administratīvo izkārtojumu. Pejona ziņojums tādēļ ir īstajā brīdī. Tas pasvītro, ka konflikti nedrīkst traucēt mums konkrēti eh, soļus spērt uz priekšu, eh, noslēgt vienošanās par nozars sadarbību un daudzpusīgo sadarbību, un ka nevar arī būt panākumi vidusjūras reģionā bez šo konfliktu atrisināšanas. Īstais izaicinājums um, ir uh, politiskie jautājumi, arī raugoties uz Barcelonas galviņu sanāksmu, un ir jāparedz pietiekoši finansējums lieliem strateģiskiem projektiem, kas ir viens no galveniem mēķiem Eiropai. Jābūt skaidram, ka mūsu politiskiem ekonomiskiem centieniem ir jābūt vērstiem rietum, uh, dienvidu reģionu veicināšanas uh, virzienā, jo šeit eh, ir atslēga daudz problēmu atrisināšanai. Paldies! Nākamais ir Naldi kungs. Paldies, priekšsēškungs, komisārkungs. Neatkarīgs pētniecības institūts ir konstatējis, ka ir ļoti nopietnas problēmas attiecībā uz cilvēku tirdzniecību no vidusjūras reģiona. Daudz cilvēki zaudējuši savas dzīvības tā rezultātā. Lampedūzā jau ir kapsēta, ierīkota tieši šiem cilvēkiem, kas ir mēģinājuši ar laivām uh, Uh, bēgt pāri vidusjūrai uh, un lai viņiem tur vismaz būtu cienīgas uh, mūžīgās mājvietas. Un tas parāda mūsu politikas neveiksmi līdz šim. Ir nepieciešama politiska substance mūsu centieniem. Nedrīkst tikai aprobežoties ar cilvēku deportācijām. Ja šie cilvēki ir reiz ieradušies Eiropā, tad uh, Eh, pret viņiem jāizturas cilvēcīgi, un laiks uh, nav daudz. Uh, Mārokas Turcijas iedzīvotāji vairāk nekā pusi ir jaunāki par 18 gadiem, uh, demografiskā aina strauji mainās. Paldies, Rinaldi kungs, nākamais Anģigorju uh, kungs divarpus minūtes. Es gribētu pateikties pirmām kārtām pie Jauna kungam par paveikto darbu. Šis ziņojums aicina Eiropas Savienības dalību valsts iesaistīties atklātā dialogā, veidojot uh, Savienību vidusjūrē, respektējot visas puses, veicinot cilvēku tiesības un brīvības. Tas ir kas tāds, ko varam tikai atbalstīt, bet vienlaikus nav izteikti konkrēti priekšlikumi uh, pastāvošo politisku risināšanai. Šis uh, šie konflikti satricina visu šo reģionu. Es saprotu to loģisko domu, kāda ir saistīta ar uh, Pejunkungu ziņojumu, un tā, protams, arī ir saistīta ar uh, Savienību vidusjūrai, bet mums jākonstatē, piemēram, ka gāzes sektorā nav nekādas attīstības pat labāk. Un tā ir tāda liela kļūda, jo mēs uh, problēmas um, tā kā, tā kā klusinam, ja nerunājam par tām. Uh, Un mums ir jāmācās eh, dzīvot ar problēmām, dažkārt tās nevaram uzreiz atrisināt, bet mums dinamiski jārīkojas. Eh, un ir absolūti nepieciešams, lai mēs pieminētu to, ka Izrēlai eh, jāpie, jāsameklē tāds taisnīgs un gudīgs risinājums Palestīnai un arī Turcijai jāciena Eiropas Savienības dalībvalsts un valsts ap vidusjūras reģionu. Un tas, ka Turcijas okupācija Eiropas Savienības dalību valstī jāpārtrauc, tas ir tas, kas jāprasa, to prasa arī Eiropas taisnīgums. Nu, protams, ka vidusjūras telpa ap aptver sevī daudzas un dažādas kultūras, vēstures, attīstības. Tā ir gadu tūkstošiem sena vēsture. Un tās pilsētas, kas ir ap vidusjūru, un tikai viena no pilsētām ir uh, neapdzīvot. Eh, tur cilvēki nedzīvo, mājas ir tukšas, tās lēni sabrūk, un tūkstošiem cilvēki ir bēguši no šīs pilsētas. Viņi gribētu atgriezties. Es runāju par Amahostas pilsētu Kiprā mums ir nepieciešams investīcijas, ir nepieciešams investīcijas un centieni, lai vid savienība vidusjūrai būtu aktīvāka, vidusjūras telpai jābūt vienotai, nevis sadalītai. Paldies, nākamais runātājs ir Betena kungs minūte. Paldies, priekšsēd. Pašiniciatīva ziņa parasti ir eh, nekas vairāk kā kārtas gaists, bet ja tie tiek pieņemti, tad tie pauž Eiropas parlamentu politisko gribu. Šis ziņojums ierosina. E, 17 ne ES valsts savienības izveidi ar parlamentāro asamblejas sekretariātu, ar finansējumu projektiem, kas ir tiešām ambiciozi apjomu. E, finansējums e, izmaksātu miljardiem eiro, kurus, protams, e, būtu jāmaksā ES pilsoņiem. No kurienes nākt šī nauda, tas te netiek pieminēts. Realitāte neļauj traucēt šos sapņus. Uh, Eh, eh, bet pirms mēs eh, smiesamies par šo nelāgo joku, tad jāatceras, ka Eiropas Savienībai ir juridiskās tiesības parakstīt šādas līgumas. Šeit ir paredzēts izveidot ne ES valstu savienību, kas vēlāk tiktu savienībā e, uzsūknētas. Par to ir gal galā runa šī izņēma. Paldies. Nākamais runātājs ir Melcerkungs. Lūdzu, Melcerkungs. kungs kad pirms eh, vairāk nekā diviem gadiem tika dibināta uh, Vidusjūras Savienība, tad uh, bija paredzēts, ka tā Barcelonas procesa turpinātu, lai uh, pietuvinātu Vidusjūras valsts Eiropas Savienībai. Tad šis process eh, konflikta dēļ starp Arābu valstīm un Izraēlu ir eh, nobloķējies. Eiropas Savienība, kā zināms, ir ar Izraēlu eh, noslēgus asociācijas nolīgums un 440 miljonus vien atvēl gazas sektora atjaunošanai. ES pilsoņi nevelti jautā, kāpēc turp plūst viņa nauda, ja tur regulāri atkal tiek viss nobumbots un nekādas seks no tā nav. Arī izslēdzams, ka Hamas būs labāk labumu no šī finansējuma. Visu šajos gados es nav izdevies uh, eh, gāzes uh, mm, eh, sektorā būt uh, neitrāls uh, vidutājs, un tagad Vidusjūras Savienība uh, uh, arī vēl varētu izgūst gāzties šī konflikta starp Arābalstīm un Izraels dēļ. Taču eh, šis konflikts dod pamatu rūpīgāk izvērtēt un varbūt arī izbeigt šos centienus. Šādi eh, lepnuma projekti eh, krīzes laikos varbūt nav nemaz finansējumi. Paldies! Paldies, Bodis kungs, pusotru minūti. Ah, merci, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Turpinot Barcelonas procesu, Savienība vidusjūrai ir iespēja attīstīt mūsu attiecības ar uh, austrumu un dienvidu uh, valstīm vidusjūras reģionā. Un uh, kā Vincente pie jūna ziņojumā tiek uzsverts, mēs nevaram uh, pamest novērtē ne potenciāli, ne arī, teiksim, to situāciju uh, un sarķietības, kādas ir šajā reģionā. Tas jāatzīst kopš gāzes sektora bombardēšanas. Uh, Un turpinot uh, Palestīnas teritoriju kolonizāciju, uh, vidus, uh, Savienība vidusjūra ir uh, nonākusi strupceļā. Mm, politiskā uh, grība ir bloķēta. Mēs pat neesam droši, ka galotņu tikšanās kāda notiks jūnijā Barcelonā, ka tā notiks. Es nebūšu pārsteigts, ja mēs uzzināsim, uh, nākošo stundu vai dienu laikā, ka tā ir pārcelta vai uh, atcelta. Bet mēs nevaram atteikties no šī procesa. Eiropas Savienībai ir jāuzņemas tās atbildība, meklējot uh, politisku risinājumu. Mēs nevaram atstāt ASV monopolu risinot šī uh, reģiona krīzi, jo šis reģions ir mūsu. Mums ir jādod ieguldījums tā attīstībā attīstība un uh, uzplaukums vidusjūrā skar mūsu drošību, mūsu izaugsmi, un tādēļ Savienība vidusjūrai ir labākais uh, instruments, kāds ir mūsu rīcībā. Paldies! Madame Kopais, our next speaker. Nākošā runātāja Kopas kundze. Priekšsēdētāja kungs sākumā grib pateikties referentam par šo ļoti vispusīgo ziņojumu. Savienība vidusjūrai var dot uh, savu ieguldījumu, lai radītu izsvērtu situāciju uh, vidusjūras reģionā, attīstītu valstis. Šim reģionam jābūt miera, stabilitātes, izaugsmas reģionam, kur ciena demokrātijas princips un cilvēktiesības. Sociālās un ekonomiskās atšķirības starp šīm valstīm tas ir fakts un to vēl padziļina ekonomiskā krīze. Tādēļ eh, mūsu attieksme pret vidusjūru ir eh, jāvērš uz to, lai spēcinātu un padziļinātu sadarbību. Arī klimata pārmaiņas eh, un vidas aspekti, tīpaši jūras reģionos, ir ļoti nozīmīgi. Uh, Mums eh, jādod mūsu ieguldījums, lai risinātu reģions, ja, lai veicinātu uzticību, lai veicinātu politisko dialogu. Tas var radīt uzticību, un tas ir nepieciešams ilgtermiņa, ilgtermiņa risinājumam. Lai tas varētu notikt, lai šis projekts būtu veiksmīgs, ir nepieciešams finansējums. Un šoreiz mēs nedrīkstam eh, tā pārāk šauri domāt Paldies, nākošais runātājs Belderkungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribu pateikties, ka mm, ļaujat man uzstāties, jo uh, pirms brīža biju ārkārtas sēdē, ko sasauca uh, ārlietu komitejā. Paldies par man doto iespēju. Piektajā punktā Pijona kungs uh, runā, ka šeit ir runa par ilgtspējīgu un ilgtermiņu taisnīgi ilgspējīgi tuvo austrumu konfliktu risinājums nepieciešams un aicina šajā sakarībā uzņemties konkrētas saistības. Es esmu Izraēlas delegācijas priekšsēdētājs un šajā kvalitātē un arī kā deputāts vēlos atbalstīt šo teikto, bet izteikt arī divus nosacījumus, kas jāizpilda. Tātad, pirmkārt, ir nepieciešams divu valstu risinājums, kas nozīmē, ka ja līdz pastāv e, ebreju valstī un palestīniešu valstī. Un otrs nosacījums ir tāds, ka Vidusjūras e, Savienībai VRVS e jādod savs ieguldījums, lai antisemitiskās tendences tiktu ap karotas. Ja tas netiek darīts, tad neveidosies uzticība, tad var veidot sazin cik sekretariātus. Tas ir brukti, bet tas nelīdzēs. Tas ir burtiski tāds tā kā lakmus tests. Paldies. Nākošais Miljans Monkungs. Paldies priekšsēdi. Vispirms eh, tāds eh, neliels varbūt skaidrojums. Šeit nav prezidentūras pārstāvja, bet vajadzēja būt. Eh, tas ir ļoti nožēlojami, ka nav klāt prezidentūras pārstāvu dāmas un kungi. Eiropas Savienībai ir svarīgi, lai mūsu kaimiņos būtu drošības un miera reģions. Tas ir viens no mm, Vidusjūras uh, Savienības pamat pamatiem. Es gribētu Pejonkungam apsveikt ar ziņojumu, paldies viņam par atvērtu un konstruktīvo nostāju atšķirības, kas pastāv starp Eiropas Savienību un Vidzjūras uh, eh, dienvidu krasti ir eh, diezgan nopietnas, un tāpēc šī vedzjūras sadarbība, kopīgie projekti, divpusējas, divpusējo attiecību uzlabošanas plāns, eh, tas viss ir nepieciešams, lai šīs atšķirības mazinātu. Protams, arī šajās valstīs ir jāīsteno reformas, un vēl trīs svarīgs punkts grib piebilst pirmkārt Savienības sekretariātam Barcelonā ir jādarbojas veiksmīgi. Savienība vidus jūrai nevar atrisināt konflikts. Tā var dot ieguldījumu konfliktu risināšanā, bet uh, viņi nevar pati atrisināt konflikts un viņi arī nedrīkst bloķēt konfliktu. Un tālāk uh, savienībai vidusjūras reģionai ir ļoti būtiski raudzīties uz to, lai Eh, sad, eh, šī sadarbības pamatprincipi netikt pārkāpt. Paldies, gribētu atvainoties padomes vārdā, eh, jo tagad ir ceturtdienas rīts un patiesībā sākumā dienas kārtībā bija iekļauts, ka mēs pirmdien šīs debats noturētu. Paselt kungs par darba kārtību, priekšsēž kungs. Gribu jūs aicināt trialogā. Um, izteikt izaicinājumu, ka padomē vienmēr jābūt pārstāvētai e, ceturtdienas rītā. Un padomas pārstāvjiem gan vajadzētu būt plenāras sēdes lielākai daļā klāt. Paldies, saka priekšēts, es e, teikšu to, ko jūs e, pateikšu, nodošu jūs vēstījumu, bet es tikai paskaidroju mazliet no savas puses padomas uzvedību. Labi, paldies, nākamais runātājs Andres Barēja kundze minūte. Paldies, priekšsēdu, komisārs kungs, komisāra kungs, um, kolēģi Inta komitejas vārdā es gribētu pateikties par veiksmīgo sadarbību kolēģiem. Uh, Vidzjūras reģiona uh, savienības veicināšana ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš. Konflikti ir jārisina. Klimata izmaiņa, tā ir nopietna problēma. Eh, ir jābūt sadarbībai pētniecības jomā, un tāpēc ir jāveicina ekonomiskie sakari, tirdzniecība, un mums ir vajadzīgi vidustermiņa, ilgtermiņa pasākumi. Ir jāizveido brīvās tirdzniecības eh, zonas, ir jālikvidē muitas barjeras, tirgi ir jāatver, Barcelonas galiņa sanāksme, kas notiks Spānijas prezidentūras vadībā, mums dos iespēju eh, dot jaunu stimulu šajā attīstībā ir jāparāda, ka mēs esam par demokratizāciju, par sociālo un ekonomisko problēmu atrisināšanu. Barcelonas galoģa sanāksmē būs ļoti nopietna nozīme. Paldies, tagad pusotru minūtu Mauro kungs. Paldies, priekšsēžu kungs. Um, šodien kļūst skaidrs, ka vidus jūras savie, e, valstīm ir kopīgs intereses, kā kolēģis sacīja, e, migrācijas e, šī ļoti um, laikmetīgā problēma, tā arī mūs vieno, jo migrācijas plūsmas rada mums kultūras, ekonomikas, cilvēcīgas problēmas, un tas arī skār būtībā abu vidusjūras krastu nākotni. Uh, Šo tautu uh, kopīgās intereses arī parādas ekonomiskās sociālās sadarbības eh, plānām. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu aktīva šajā reģionā, lai nenotiktu tā, ka Savienība vidusjūrai atgrieztos pie, pie Barcelonas neefektivitātes. Cik daudz kļūdas jau ir izdarīts šajā procesā, cik bieži mēs e, sapņojām par panākumiem, bet patiesībā e, kritām atpakaļ. Ir jāveicina sociāls, kultūras, cilvēku dialogs, kas ir balstīts uz savstarpēju uzticēšanos un kopīgām vērtībām bet tas ir iespējams tikai tad, ja galvenokārt ekonomiskā plānā notiek veiksmīga sadarbība e, ka vairojas nolīgumu skaits, un tas arī veicinās sociālo attīstību. Tam visam jānotiek līdzsvarotā veidā. Un pastāv, protams, arī drošības politikas dimensija, kurā ir jābūt dialogam e, starp e, attiecīgām valstīm šajā reģionā. Kolēģi, Pulksten 12. ir balsojums, tāpēc mums mazliet jāpasteicās, ievērojiet runāšanas laiku. E, tagad dod vārdu Pirilo kungam. Priekšsēdētāja kungs, valsts un valdība valstu un valdību vadītāju tikšanās 7. jūnijā Barcelonā pavisam noteikti ir svarīgs notikums, lai uh, konkrēti veicinātu un pātrinātu darbu uh, veidojot VRVS. Tā ir uh, dziļa kooperācija, tā ir uh, mūsu iesaistes uh, pierādīšana. Mums ir jāstrādā, lai izveidotu attīstības stratēģiju, lai veidotu projektus, kas dotu jaunus impulsus un attīstītu konkrētus projektus. Es ceru, ka būs konkrēti projekti attiecībā uz saules enerģijas izmantošanu. Tie visi ir ļoti nozīmīgi instrumenti šajā diezgan tehniskajā jomā, lai radītu energo neatkarību. Mums ir jāveicina inovācijas, tehnoloģiskie pētījumi, jāizmanto visi uh, instrumenti, lai radītu izaugsmi, lai spēcinātu vietējos uzņēmumus, kas vēl ir pārāk vāji, lai saskartos ar globālā tirgus izaicinājumiem. Es esmu pārliecināts, ka Savienība vidusjūrai vai varbūt veiksmīgi un spēcināt šo ideju. Paldies! Nākošais predzkungs. Paldies, priekšstādāja kungs, komisāra kungs. Arī es gribu teikt, ka kopš brīža, kad uh, sākām veidot savienību vidusjūrai, ir pagājis noteikts laiks. Varbūt, ka tagad ir pienācis laiks parunāt par uh, bilanci, par to, kas ir sasniegts, kādas ir uh, perspektīvas. Runājot par uh, pie Jonkunga ziņojumu, varu teikt tikai atzinīgus vārdus. Galotņa tikšanās Barcelonā ir gluži nozīmīga, jo šeit mums ir iespēja dot mūsu ieguldījumu, lai šis projekts būtu veiksmīgs. Zinām, ka vidusjūras eh, reģions ir ļoti nozīmīgs. Nu, praktiski tāds, tāds tā kā krustcels satiksmēs starp diviem kontinentiem, un um, veiksmīga attīstība ir ārkārtīgi nozīmīga. Botiskungs eh, runāja ka šī galotņa tikšanās visdrīzāk tiks atlikta, bet mums būtu jādara viss, lai šī galotņa tikšanās būtu ne tikai tāda, kurā tāda kā bilanci sastādam, bet arī, lai virzītos uz priekšu un pārvarētu institucionālos šķēršļus. Seši strateģiskie projekti jāturpina, jātīsta. Manā skatījumā tas ir izšķirīgi. Šeit mēs runājam par mūsu ticamību, mūsu ticamību vidusjūras reģionā. Uh, Un tā ir atkarība arī no uh, darb, darbības spējas VRVS. Ir nepieciešams finansējums, lai sekretariāts varētu strādāt, un ir arī parlamentārā komponente. Šeit mums jādod mūsu ieguldījums, lai uh, Savienība vidusjūrai varētu darboties veiksmīgi. Paldies! Tagad brīvais eh, mikrofons. Lūdzu, ievērot vienu minūti, jo ir vairāk runātāji. Tagad Anģelīlī kundzei pirmai vārds. Prezidente, eh, deve essere. Paldies, priekšsādātāji. Tā ir jābūt Eiropas parlamenta politiskajai prioritātei - nodrošināt Barcelonas samita veiksmīgu iznākumu pēc divu gadu sastinguma kopš 2008. gada Parīzes konferences. Cīņa pret nelegālo imigrāciju, pret eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, tas ir svarīgi, bet eh, te ir arī ļoti svarīgs ekonomiskais faktors. Vidusjūras reģions piedāvā milzīgu potenciālu, sākot ar atjaunojumiem energoresursiem. Tas nozīmē, ka šī eh, saules enerģijas eh, spēkstacija eh, būtu jāatbalsta noteikti vajadzētu iesaistīt eh, arī universitātes un uzņēmumus, lai tas būtu reāls sadarbības eh, projekts. Miera process arī ir prioritāte, bet tas ir jāpavada ar ekonomikas attīstību, lai nodrošinātu to, ka ir arī vajadzīgā sociālā kohēzija, kas ļaut pārvarēt konflikts. Paldies, Anželīlī kundze, tagad došu vārdu Čenelovs kundzei lūdzu. Paldies! Paldies, priekšstādāja kungs, augstagotātais komisāra kungs, dāmas un kungi. Savienība vidusjūrā ir tāds ļoti ambiciozs intelektuāls ekonomisks uh, projekts, un tas ir atkarīgs no tā, vai esam gatavi pārvarēt dažādās tradīcijas, dažādās, dažādās kultūras uzskatus. Un to nevajadzētu uztvert kā apdraudējumu šo atšķirību un dažādību. Ļoti būtiski ir, lai mēs pievērstos jautājumu risināšanai, piemēram, tādu jautājumu risināšanai, kā pastāvošās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Šajā reģionā tādas pastāv, un mēs runājam ne tikai par to tādēļ, ka būs dažādi risinājumi, piemēram, kas ir sakāms par ministru konferences secinājumiem Marakešā 2009. gadā Mums ir jāatbalsta vienlīdzība, jāapkaro vardarbība pret sievietēm. Un tas nozīmētu attīstību visam reģionam. Reģions no tā tikai iegūtu. Mēs zinām, ka tradīcijas ir atšķirīgas, un atšķirīgi ir arī šķēršļi attīstībai, bet tie jāpārvar, lai reģions varētu attīstīties. Paldies! Tagad došu vārdu komiju kundzei, lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jādod viss iespējamais atbalsts vidusjūras reģionam, gan politiskais atbalsts, gan finanšu atbalsts. Jūnijā Barcelonā 37 valstu valdību vadītāji sanāks kopā galotņu tikšanās laikā, un mums vajadzētu raudzīties, lai šis panākums vainagojas ar, šis pasākums vainagojas ar panākumiem. Es gribētu minēt dažus svarīgus elementus, kā piemēram eh, brīvās tirsniecības telpas izveidošana un eh, pētniecības un izglītības sektoru tuvināšana. Uh, Uh, platjoslu internetu plaša ieviešana, mazo vidējo uzņēmumu iesaistīšana procesos. Kas attiecās uz uzņēmē darbības veicināšanu starp maziem un vidējiem uzņēmumiem, tad tur ir nepieciešams arī Eiropas Savienības finansiāls atbalsts un šiem šajos jaunajos projektos jāiesaist pēc iespējas vairāk partneru. Paldies komiju kundzei, tagad Tanakungs lūdzu. Priekšsēdētājs ar Koziju kungu ierosinājums veidot savienību vidusjūras reģionam bija Francijas prezidentūras kulminācija. Kopš tā laika šķiet mirdzums ir zudis. Varbūt tas nav slikti, jo Eiropas Savienība pat veido tādu robustu un veiksmīgu dienvidu dimensiju, jo attīstot uh, kaimiņu valsts politiku. Gan drīz divas dekādas ir pagājušas kopš Barcelonas procesa uzsākšanās. Eiropas nodokļu maksātāji eh, ļoti atrīgi raugās uz eh, šādu dublēšanos un diviem konkrētiem procesiem, bet lai kāds nebūtu šīs savienības eh, liktenis pēc samita, mums nevajadzētu pieļaut, lai austrumu dimensija paliek ēnā, jo Diemžēl eh, varētu būt, ka jaunā asamblēja arī nedarbosies tāpat kā iepriekšējā. Satiecās uz Baltkrievijas līdzdalības beidzot, mana grupa, ECR grupa atbalsta Albertīnī kungu kā afet priekšsētētāju eh, atteikties no brauciena uz tuvējiem austrumiem. Jebkurš neusticības balsojums afet priekšsētājiem no sociālas grupas, mēs stāsimies tam pret. Paldies, Tanaka kungs! Obermajer kungs lūdzu. Paldies, priekšsēd. Kopš gada tūkstošiem vidusjūras reģions ir e, Eiropas kultūras šūpuls un zinājspēks, tādēļ mums ir kopīgi jārīkojas, tas ir apsveicami, bet vidusjūras reģions arī ir. Uh, mm, avots gandrīz neierobežotai eh, migrācijai uz Eiropu. Un eh, tas, eh, šī migrācija ir viens no strateģiskiem, sešām strateģiskajām jomām. Tikai kopīga rīcība vidusjūras reģionā un Ziemeļa Āfrikas valsts iesaist tikai var šos ne, nekontrolējumās migrācijas sprūs, plūsmas padarīt kontrolējams. Tikai tā mēs varam šīs plūsmas tur, kur tās rodas, ierobežot. Un organizētā cilvēka tirdzniecība arī ir jāapkaro, ir jā jāizglīto eh, cilvēki izcelsmes valstīs. Eh, tiem, kas eh, vēlas doties pār robežām, ir jā, jāapskaidro, ka it kā zeltainā Eiropa nevar dot visiem labklājību un brīnišķīgu laimi, un ka gal galā viņi tāpat tiks deportēti atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Paldies Obermaier kungam, tagad Baldasārī kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Par spīti iecerētajai galotņu tikšanās šķiet, ka trūkst skaidra definējuma šīs savienības politikai. Nav arī strateģiskais un ekonomiskais redzējums, kā stabilizēt situāciju reģionā, bet, protams, vidusjūras reģiona potenciāls ir milzīgs. Viena trešā daļa no visas pasaules jūras transporta koncentrējas tieši vidusjūrā. Te mēs redzam, kravas nākam no Ķīnas, no Indijas, no Suecas kanāla. Tuvējie austrumi un uh, Āfrika uh, ir reģioni, kas attīstās ļoti strauji, un mums ir nepieciešams piesaistīt viņus arī, lai veiksmīgi cīnītos ar nelegālo imigrāciju. Ir jāveido nepieciešamais finanšu ietvars, lai ģenerālsekretariāts varētu veiksmīgi darboties kā arī jāizstrādā skaidri kritēriji, lai varētu pievienoties projektiem. Startautiskie koridori, atjaunīgie energoresursi, daudz citas lietas. Kāds franču diplomāts un rakstnieks ir norādījis, ka vidus jūras reģions ir civilizācija, ko var nostatīt eh, pretī tūkstnešu civilizācijai. Paldies, nākamais runātājs. You, uh, um... Priekšsēdētāji, es nolikšu malā varbūt uh, šo jautājumu par to, kā Eiropas Savienības nodokļu maksātāji apmaksās visa šī aparāta un ģenerāla sekretariāta darbību. Šo jautājumu es atlikšu malā, bet es gribētu paust savu viedokli. Nav šaubu, ka stabilitāte vidusjūras reģionā ir nepieciešama tā nāks par labu visai Eiropas Savienībai, bet kopā ar palīdzību ir jāuzņemas arī atbildība. Es gribētu nedaudz pieskarties vienam aspektam. Tas ir tūk faktām, ka Marokas varas iestādes noraidīja īrijas e, palīdzību, e, ko tā gribēja sniegt kā sēklas kartupeļus. Un Marokas iestādes noraidīja to. Es saprotu un respektēju to, ka komisārs de Guhts pēta šo jautājumu, bet es gribētu uzsvērt, ka mums ir nepieciešams uzņemt redzēt, lai tie, kas grib gūt labumu no šiem projektiem, arī uzņemtos atbildību. Paldies, un tagad došu vārdu Fuller kungam. Thank you very much, uh, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu teikt, ka šīs diskusijas bija tādas ļoti iedvesmojošas, un es piekrītu tiem, kur teica, ka mēs esam zaudējuši daudz laika, it īpaši veidojot sekretariātu. Es tam piekrītu, un es par to arī pēc brīža parunāšu. Mēs joprojām neesam atrisinājuši vairākus svarīgus jautājumus. Tas ir kā nodrošināt to, uh, lai vidusjūras reģiona šī valstu savienība un pats samits nekļūtu par ķīlnieku atsevišķu valstu savstarpējās attiecībās. Tālāk jautājums par to, kā atrisināt šo starpvaldību pieejas modeli uh, pretnostatījumā savienības modelim darbības modelim. Es gribētu uzteikt Spānijas prezidentūras paveikto pēdējo mēnešu laikā. 4. martā mēs apstiprinājām um, ģenerāla sekretariātu vadītāju un Spānijas prezidentūra ir darījusi ļoti daudz, lai Barcelonas samits varētu notikt. Otrā lieta, ko es vēlējos norādīt, ir tas, ka ir ļoti svarīgi, lai šis ģenerāls sekretariāts ne tikai sāktu darboties, bet lai tas tiktu arī finansēts. Mēs arī nosūtīsim vienu ekspertu no savas puses, kas raudzīsies, lai būtu saskaņotības starp apstiprinājumiem projektiem un Eiropas Savienības politiku. Un tieši šis instruments tiks izmantots, lai mums būtu pēc iespējas vairāk projektu, kas dotu konkrētus ieguvumus vidusjūras reģionu partneriem. Šajā sakarībā priekšsēdētāja kungs gribētu arī norādīt, ka ir notikusi vesela rinda tikšanās nozaru līmenī. Un nākamajā nedēļā, piemēram, Marseļā tiksies finanšu ministri, pēc tam nākamajā mēnesī lauksaimniecības ministri tiksies Kairā. kamēr Savienība vidusjūras reģionam ir ļoti svarīga mūsu uh, kaimiņa attiecība politikai, tad, protams, lielākā daļa darba tiek paveikts divpusējās attiecībās, un daudzi dienvidu partneri gribētu šo īpašās labvēlības status, bet tas nozīmē arī īpašu apņemšanos no mūsu partneriem visās jomās, ieskaitot arī cilvēktiesību ievērošanas jomā un mobil, legālās mobilitātes nodrošināšanā. Un es piekrītu tiem godātiem deputātiem, kuri aicināja nodrošināt lielāku sinerģiju starp šo divpusējo un daudzpusējo pieejas modeli. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, es esmu apņēmības gatavs strādāt kopā ar Eiropas parlamentu un nākamreiz tas būs mūsu diskusijas laikā par. Mm, kaimiņu valstu politikas pakotni, kur mēs tieši runāsim par šo daudzpusējo un divpusējo eh, pieju modeli. Paldies, un tagad došu vārdu referentam Pejonkungam. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs. Trīs eh, piezīmes. Pirmkārt, mēs cienām visus un eh, cienām, protams, arī upurus, bet mēs uzskatījām, ka um, tas varbūt šeit nav tāds uh, um, minams punkts. Otrakārt, mēs uh, neesam ignorējuši uh, konflikts ne Kiprā, ne Sahārā, ne, protams, arī Palestīnas teritorijā, bet bu būsim uh, nopietni. Vai uh, kopējā ārlietu drošības politikā vai arī dažādajās uh, sarunās mēs esam uzskatījuši, ka Savienība vidusjūrē ir vieta, kur visus šos jautājumus risināt? Uh, Es domāju, ka tas nevarētu būt eh, tas visefektīvākais veids. Un trešais punkts. Eh, pa, prezidentūras pārstāvja padoms klāt nav klāt. Un ceram, ka tā nav eh, politiskās gribas trūkuma izpratne. Bet, protams, tie, kas runāja par to, ka galotņu tikšanās varētu tikt atlikta, varbūt, ka tas tā ir. Un tie, kas veidoja Eiropu, tie veidoja to ar tādu ļoti. Uh, ilgtermiņa vīziju pēc kariem, kas mūs sadalīja, īstenojot konkrētas politikas. Un šo garu mēs karei vēlējāmies attīstīt uh, šajā ziņojumā attiecībā uz vidusjūras uh, savienību. Mēs saskaramies ar uh, smagu krīzi un mums jābūt spējīgiem definēt stratēģiju ilgtermiņa attīstībai. Nav nu, jāskatās tikai uz sevi, bet jāredz arī tie, kas uh, ir sliktākā situācijā praktiski mirst. Un tas ir tādēļ, kādēļ. Uh, šo eh, ļoti nozīmīgo darbu darījām. Valstu un valdību vadītāji nevienmēr ir atbilduši tai vēsturiskai eh, atbildībai, kāda tiem ir, bet ceru, ka tie to darīs un uh, nākotnē rīkosies, lai atbil, uh, attīstību tiktu garantēta. Paldies! Priekšstādātājs. Diskusijas ir paveiktas, līdz ar to nākošais darba kārtības punkts. Uh, Kirilova kunga ziņojums nepieciešamība pēc Eiropas stratēģijas attiecībā uz Dienvidu Kaukāzu. Kirilova kungam četras minūtes laiks. Priekšsēžkungs, komisāri Fīle, dārgie kolēģi, pirmkārt gribētu pateikties ēnu referentiem.